Inpumset Banela ir ievēlētā par Eiropas parlamenta deputāti, nomainot Juanu Karlosu Hirauta Vidālu, sākot ar šī gada 3. februāri. Parlaments pieņem zināšanai šo ievēlēšanu. Sveicu mūsu vidū šo kolēģi un atgādinu, ka viņi ieņem savu vietu parlamentā un tā struktūra.